apņemties un nodrošināt, lai šīs korelācijas tabulas tik tiešām tiktu darītas zināmas. Paldies! Lielas paldies tiešām! Paldies, komisāri! Balsojums būs rīt. Nākošais darba kārtības punkts ir tā sacīt sezonālais jautājums komisijai par rotaļlietu drošumu. Referenta atkal ir Vaisgerbers kundze, lūdzu, viņai vārds. Tagad runājot e, par rotaļlietu direktīvu. Mums bija viens mērķis. Mēs gribējām panākt, ka bērniem šīs rotaļlietas ir e, lielāk, vairāk drošas. Uh, jo eh, šeit ir dažādas ķīmiskas vielas un bīstamās vielas, kas eh, var nodarīt ļaunumu. Mēs esam skatījušies par zin, zin, pēdējiem zinātnes sasniegumiem un Eiropas standartiem un uz, nost, uzstādījām ļoti stingrus standarts. Eh, protams, eh, Ziemassvētki ir tepat klāt jau pie durvīm un atkal šis jautājums ir atgriezies. Un man kā mātei ir ļoti svarīgi, lai mums būtu pēc iespējas stingrāki statusi Un tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu šo jautājumu risināt. Mums ir eh, ziņojumi, eh, kas saka, ka pēc pēdējiem zinātnes atklājumiem mūsu eh, noteikumi nav pietiekoši stingri jo mums bija faktiski eh, klauzula direktīva. Tieši šā, šim gadījumam mēs varētu tagad retroaktīvi mainīt mūsu noteikumus un padarīt tos stingrākus. Un eh, Tajānī kungs, mēs esam eh, jūsu priekštecim pirms gada jau šādu priekšlikumu iesnieguši, un mēs gribētu, ka komisija pieņem mūsu priekšlikumus. Un gribētu, lai mums tiktu paziņot, ka uh, Eh, īpašu smago metālu eh, robežvērtības tiktu padarītas stingrākas. Tāpat mēs gribētu pārbaudīt arī citas bīstamās vielas, ne tikai smagos metālus. Es domāju, mums vajadzētu apskatīties arī uz pēdējiem zinātnes atklājumiem eh, par per polihloru vinila sastāvu, vai būtu mums vajadzētu to izmainīt. Mēs šeit tiešām uzskatām, ka vajag ko darīt. Paldies! Tagad nākošajam Gebhardes kundzei. Katru gadu mēs atsākam to pašu veco debati par um, rotaļlietu drošību un katru gadu nonākam pie vienu un tā pašu secinājumu ka vēl joprojām daudz ko var darīt. Šoreiz mēs runājam uh, par uh, šīm reproduktīvai funkcijai toksiskajām vielām. Uh, un eh, tas potenciāli bērniem ir ļoti bīstamas. Jo tas ietekmē kā viņu eh, veselību, tā arī īstenībā arī dzīvību. Mums vajadzētu nodrošināt, lai eh, sliekšņa vērtības tiktu atjauninātas. Un mēs aicinām mm, Eiropas komisijai mēģināt atrast risinājumu, kā to darīt. Un tomēr tā nav vienīgā problēma, jo ir arī problēma par tirgus, tirgus uzraudzību Jo šeit dalībvalstis ir faktiski eh, pirmajās līnijās, jo viņām ir atbildība eh, no pieraudzīt, lai tās, kas eh, tiek laistas tirgu, rotaļlietas pilnībā atbilstu noteikumiem, un, diemžēl, bieži vien tā nav. Un mums arī šo lietu vajag uzrunāt. Un trešais punkts, pa ko es gribēju runāt, ir saistīts ar marķēšanu, rotaļlietu marķēšanu. Daudziem ļaudīm eh, šķiet, ka esošā sistēma ir mulsinoša, jo viņi eh, uzskata, ka CE marķējums nodrošina jau arī drošību, drošumu, bet tā tas nav, tāpēc eh, komisāri būtu tiešām laiks Eiropas komisijai nopietni padomāt, kā lai mēs varētu nodrošināt, lai mums būtu drošuma marķējums, uz ko iedzīvotāji varētu paļauties. Un es domāju, ka to vajadzētu uzraudzīt neatkarīgai aģentūrai vai vismaz kādai iestādei, un tādā veidā mēs nodrošinātu, ka tirgū netiek laistas bīstamas rotaļlietas, kas varētu uh, nākt par ļaunu mūsu bērnu veselībai. Tagad mums vajadzētu to izdarīt. Nākošam runātājiem vārds Busoja kungam. Uh, Dārgie kolēģi, uh, Katrā ziņā, protams, eh, tas ir ļoti svarīgs temats, un ne tikai tāpēc, ka mēs esam eh, tuvu Ziemassvētkiem. Tas ir tas eh, brīdis, kad Ziemassvētks ir būtisks, kad rotaļlietas ir būtisks, un mums vajadzētu nodrošināt, lai mēs tiešām ņemtu vērā patērētāju intereses un tās aizstāvētu 2009. gada 48. direktīva eh, saka, ka eh, rotaļlietām, kas tiek pārdotas Eiropas Savienībā, ir jābūt drošām, it īpaši eh, attiecībā uz ķīmisko vielu izmantošanu. Tirgus uzraudzības pasākumi ir nostiprināti Un e, šobrīd ir jābūt detalizētam aprakstam par e, rotaļlietas dizainu un ražošanu, īpaši par e, materiāliem, kas tiek izmantoti šajās rotaļlietās. Tāpat arī jāveic analīze par pastāvošiem riskiem. Tomēr pēc tam, kad mēs izlasījām zinātniskās komitejas izvērtējumu, E, tad mēs redzam, ka ķīmisko e, vielu migrācija rotaļlietās ir paaugsta, jo šie ķīmiskie elementi vai viņu e, atklāšanas metodika nav pietiekoši uzticama. Un mēs, protams, esam īpaši pievērši reproduktīvai funkcijai toksiskās vielas. Un e, skaidrs, ka e, tie, kam ir mazāk par trim gadiem, e, šie bērni ir visvairāk bīstamībai pakļauti. Un pēdējie ziņojumi rāda problēmas attiecībā uz tirgus uzraudzību joprojām ir vesela rinda uh, rotaļlietu, kas nonāk tirgu un ir bīstami visvairāk uh, apdraudētajiem patērētājiem. Un tas skaidrs, ka mums vajadzētu nodrošināt to, lai būtu panākt visaugstākais drošuma līmenis. Mēs uzskatām, ka šīs problēmas ir jārisina pēc iespējas ātri un jāpanāk, lai nebūtu nekādu caurumu mm, šajā direktīvā. Mums ir jākoncentrējās uz uh, eh, rotaļlietu drošību, uz bīstamo mm, vielu izmantošanu eh, produktos, kas ir domāti bērnu lietošanai. Paldies! Paldies Hārbor kungam vārdu! Liels paldies priekšsēdētāji. Es domāju, ka jautājuma svarīgums ir tāds, ka šī komiteja ir eh, ļoti nobažīsies par eh, šo rotaļlietu drošību. Kā var teikt par visu eh, patērētāju preču gammu. Mēs esam milzīgu laiku ziedojuši uh, Eh, lai pārskatītu 2009. gada direktīvu, taču lietas jau ar to nebeidzas. Un tāpēc es domāju, ir ļoti svarīgi, lai eh, jūs, komisāri, eh, gūtu iespēju mūs vēlreiz nodrošināt vai, vai apliecināt, ka jūs ļoti rūpīgi sekojat attīstībai, testu rezultātiem un lai esošās o, likumdošanas un nākošo tiesisko aktu noteikumi būtu atjaunināti un balstīti uz zinātniskajiem pierādījumiem par bīstamām ķīmiskām vielām. Un tas, protams, nozīmē, ka mums ir nepieciešamas e, konsekventas testu metodas, un e, bieži vien mēs redzam, ka um, e, rotaļlietu ražotāji ir grūtībās, lai eh, noteiktu standartus, kā veikt testus. Un es zinu, ka tos jūs kaut kā atrisināsiet. Bet es gribētu arī plašākam jautājumam pieskārties, jo, kā daži man kolēģi jau teica, šeit šī problēma ir tā, ka ne tikai eh, nu, tiesiskie akti nav īsti labi, bet arī visa šī eh, piegādes ķēde ir tāda, kur liela daļa notiek, kad nonāk šīs rotaļlietas ārpus, nonāk pie mums no ārpuses Eiropas Savienībai. Un te jau ir runa par iekšējo tirgus komiteju, ka mums ir nepieciešama trīspusēja saruna ar arī Ķīnu un Amerikas Savienotām valstīm un jāpārunā par rotaļlietu drošību. Un viena lieta, ko Eiropas komisija ir izdarījusi jau, ir jau, ka, ka ir runāts ar ar eh, ķīniešu ražotājiem, lai drošums jau tiktu iekļauts pašā dizaina stādijā. Un te nav runa par eh, marķējumu vai trešās puses testiem, šeit runa par principiem, lai eh, mēs informāciju, ko mēs saņemam par drošu produktu izstrādi jau pašā sākumā. Un šie drošie produkti tad uh, tiks paturēti ražošanā uh, ar no, noteiktu drošu kvalitātes pārbaudi. Un te jau nav tikai runa par marķējumu. Šeit ir runa par šo te eh, regulatoru ietvaru, lai ik viens šajā piegādes ķēdē saprastu savu atbildību. Paldies! Rūjas kundzei vārds. Lielas paldies priekšsēdētāji! Viens eh, komentārs. Izklausās jau ļoti labi, taču es domāju, ka mums vajadzētu savās rokās šo lietu ņemt, mums ir jāizdara e, savs mājas darbs, jo bieži vien mēs runājam mm, par mm, rotaļlietu direktīvu, tojoties Ziemassvētkiem, un zinām, kādas vielas nonāk rotaļlieties, rotaļlietās, un e, tika Eh, noteikts, ka mums būs, eh, zinām, pētījumi un pēc tam izdarīt secinājumi. Un šobrīd mums ir šie pētījumi, un mēs zinām, ka mums ir eh, šīs robežvērtības attiecībā uz PAH, jeb policiklisko aromātisko ogļūdeņu ražu sastāvu un tās nav pietiekoši augstas, un mums ir jāskatās uz testu metodēm. Tā kā mans jautājums komisijai ir, Eh, ko viņš darīs, kādus eh, secinājumus izdarīs no kritikas, kādi būs šie sliekšņi eh, smagajiem metāliem, tādiem kā svinam, jo tie šobrīd vairs nav piemēroti, ņemot vērā citu pētījumu. Ko mēs darīsim, vai mēs pielāgosim šos lēmumus, vai izmantosim komitoloģijas procedūru, es aicinu komisiju spērt soļus, jo mēs gaidam uz sliekšņu vērtībām Uh, attiecībā uz bīstamiem trokšņa līmeņiem priekšbērniem. Es domāju, ka mums tiešām vajadzētu šeit arī redzēt progresu. Un visbeidzot, tirgus uzraudzības problēma Eh, labas direktīvas ir tikai uh, tik vērtas, cik ir veikta uh, tirgus uzraudzība. Mums vajadzētu runāt arī par uh, muitas jautājumiem, jo tajā Nīkungs jau zina, ka mēs gribam un mīlam uh, sa sadarboties ar viņu šajā jomā. Esam jau iestrādājušies šajā jomā un mums ir tiešām labs progress. Mēs turpināsim mūsu sadarbību, tas ir nākošais solis uz priekšu papildus šim um, smago metālu uh, eh, stro, sliekšņa līmenim. Tagad Tajānī kungam dosim vārdu. Liels paldies, eh, priekšsēdētāji kungs. Eh, cienījamie parlamenta deputāti, diskusija parlamentā par rotaļlietu drošību Eiropas Savienībā uh, to nevarētu faktiski noturēt nevienā citā vairāk piemērotā laikā. Jo mēs esam redzējuši, ka Beļģija atsauca mm, dažādas rotaļlietas no tirgus mm, tieši tāpēc, ka tur e, tika uzskatīts, ka ir mutagēna vai kancerogēna viela, un tāpēc e, tas tika izdarīts tas tiek uzskatīts, ka šī viela bija bīstama bērnu veselībai. Francijā ar tā notika, ka viņa pievērs uzmanību līdzīgiem izstrādājumiem. Mēs šobrīd gaidam paziņojumu e, par e, nacionālo uh, iestāžu pieņemtajiem mēriem, un tad mēs izvērtēsim uh, šos ziņas caur savu zinātnisko uh, komiteju. Un ja šīs uh, Eh, pārbaudes tiks apstiprinātas, ka formaldehīdu koncentrācija ir bīstama, eh, tad mēs spērsim visus nepieciešamos soļus, lai caur komitoloģiju izmainītu eh, mūsu nosacījumus šai direktīvā. Un direktīvā, par direktīvu var teikt, ka um, Malkolm kungam, ka tiešām uh, Eh, Malcolmam Hārbarkungam, ka mēs tiešām eh, varam eh, izmantot šīs zinātniskos datus, ka tie nonāk mūsu rīcībā. Jo komisija jau ir izdarījusi šādas izmaiņas konkrētām substancēm vai vielām. Par to jau Vaisgerberis kundze teica, par svinu, par kadmiju un to robežu vērtībām. Tās ir izmainītas pēdējo zinātnes atklājumu gaismā. Uh, un eh, mēs vēl varam eh, skatīties vēl, eh, ko izmainīt. Un parlaments vienmēr tiks iesaistīts. Taču beigu beigās komitoloģijas pasākumu, kā saka Rolis kundze, es varu jums apsolīt, ka es jūs tiešām informēšu par darbu, kas tiek veikts attiecībā uz šīm divām vielām. Runājot par citiem specifiskiem jautājumiem kas ir šī mutiskā jautājuma centrālā daļa. Es gribētu sākt ar zinātnisko komiteju attiecībā par veselības un vidas riskiem un atsaukties uz pētījumu, kas apskata smago metālu pēdas, kas ir atrastas rotaļlietās un tas ir eh, saistībā ar standartu EN 71.3. 15 valstis eh, piedalījās, un eh, tie var nodrošināt to, lai šīs tikai divas no 40 laboratorijām ir nepareizi interpretējušas analīžu rezultātus un mēs varam teikt, ka e, rezultāti ir nosūtīti dalību valstīm, un tās ir paziņojušas laboratorijas vadītājiem un e, lūgušas tās spērt e, piemērotos soļus. Pētījums ir nosūtīts arī Eiropas standarta komitejai, lai tā paturētu prātā iespējamās izmaiņas EN 71.3 standartam Un šobrīd tad acīmredzot būs jāizstrādā jauns standarts, kurās būs iekļauti jaunie noteikumi e, attiecībā uz ķīmiskām vielām, bet tas tās ir spēkā 2013. gadā, kas attiecas uz jauno mm, rotaļlietu direktīvu no mm, 2009. gada māja. Tas ir samērā tāds jauns tiesiskais akts dalību valstīm ir jāspēr soļi, lai nodrošinātu to, ka tikai droši e, produkti vai izstrādājumi var nonākt e, Eiropas patērētāju rokās. Tas attiecas e, kā uz robežu kontroli, tāpat arī dzen uz inspektorātu uzlabošanu, darbības uzlabošanu, ja tie skatās jau esošo uh, Eh, tirgu nonākušo rotaļlietu drošumu. Un eh, tūlīt ir jāsūta eh, šī informācija uz citām valstīm, vai nu uh, caur ātro uh, informācijas izplatīšanas sistēmu, jeb rabid, un um, īpaši tas jādara attiecībā uz uh, Eh, šiem rotaļlietām. Eh, tur satiekas Ķīnas eh, un mūsu pārstāvi. Runājam gan par likumdošanu, tāpat par pielietojamiem standartiem un administratīvo praksi. Ķīnas amatpersonas ir guvušas tādu mācību kursu, lai redzētu, kā uzlabot savu zināšanas. Uh, Kas attiecas uz ķīmiskajām vielām, Buzoikungam, mēs eh, gribētu, lai būtu uz migrāciju balstīta metode, jo tad mēs varam redzēt, kā šiešām šie bērni ir pakļauti mm, riskam, bet mēs visādā ziņā gribam izvērtēt riskus un pakļautību riskai, riskam izvērtēt, un eh, tāpat arī redzēt, kādas ir šīs dienā pieļaujamās dozes. Uh, E, pieņemot, e, ka mm, e, jāsaka, ķīmisko vielu ir daudz un vairāk par tūkstoti, mums nav informācija par visām no tām, tā kā mūsu metodas šobrīd ir tādas, ka mēs tur neko daudz nevaram darīt. Katrā ziņā mums ir limiti, kas ir balstīti uz migrāciju, ko veica atsevišķas ķīmiskās vielas Uh, tur, kur ir šī zinātniskie dati pieejami. Un, balstoties uz komitoloģiju, mēs varam ieviest nākotnē šādus gala ierobežojumus. Tad, kad mums būs papildus citas zināšanas, tad mēs varēsim pat citām jaunām vielām tur pievienot savus robežvērtības. Runājot par saliktajām vielām, uh, jeb par šiem policikliskajiem aromātiskajiem ogļūdeņrašiem. Uh, šos uh, šos, šīs vielas var atrast ne tikai rotaļvietās. Un eh, šo skatās rīč direktīva, kam ir plašāks tvērums. Un izskatās, ka tas ir visefektīvākais veids, kā eh, virzīties uz priekšu skaidrs, ka eh, rotaļlietas bērniem zem trīs gadu vecuma tur ir īpašas pārbaudas, jo eh, bērni mazāk, jaunāk par trim gadiem, tie ir īpaši pakļauti riskam. Un, ja mēs skatāmies uz to, kāds ir eh, šis te vecuma intervāls konkrētajai mm, rotaļlietai, tad, protams, ir zināms, kur īpaši uzmanību pievēršam, bet taču ir vispār jāskatās arī uz visām rotaļlietām lai gan nu, izmantošana var būt atšķirīga. Un mēs varam aizliegt e, zināmas e, zināmas vecāku e, bērnu, vecākiem bērniem domātas rotaļlietas, kas var būt bīstams jaunākiem bērniem. Tādas aizliegt faktiski būtu neproduktīvi. Jaunā likumdošana piemina arī reproduktīvai funkcijai toksiskās vielas. Uh, un uh, pilnīgi aizliegt, tad būtu jebkura derogācija nebūtu uh, pamatota un arī nereāla. Ja uh, šī viela uh, nerada uh, bīstamu, uh, bīstamību uh, veselībai, Nu, protams, mums katru reizi ir jāizpēta, katrā atsevišķā gadījumā ir jāizpēta mūsu šie te zinātniskie pētījumi un mēs varētu panākt kaut ko caur komitoloģiju, lai garantētu uh, pietiekošo drošuma līmeni. Uh, komisija noteikti nāks ar šādiem priekšlikumiem klajā, tad, kad tiešām būs uh, paties risks un attaisnos šādu pieeju. Mēs saprotam, ka jauna direktīva stāsies spēkā no nākošā gada jūlija un noteikumi stāsies spēkā no 2013. gada jo jaunā likumdošana tad būs jāievēro visām dalībvalstīm un visiem eh, ekonomiskiem operatoriem. Eh, tāpat arī šī te eh, zinātniskās informācijas izplatība ir ļoti svarīga, it īpaši tām dalībvalstīm, kas jau ir mm, izmainījuši šos nosacījumus tāpat arī uz konkrēti oktobra, oktobrī pagājušajā gadu un septembrī šogad, un mēs tiksimies arī nākošā gada aprīlī, lai nobeigtu šo uh, darbu. Mums būs sēde. Un tur būs uh, ķīmiķi, kas satikās novembrī, un mums bija diezgan labi rezultāti, kas definēja tos jautājumus, kas uh, pie kā jāstrādā, un iespējamiem piedāvājumiem. Tiesa satiksies tālāk arī janvārī, kas attiecas uz tirgus uzraucību, Hārborkungs. Es uz šo jautājumu atbildēšu vēlāk. Paldies. Paldies. Komikons divas minūtes. Paldies, priekšētāji. Rotālajai drošuma direktīva ir ļoti būtisks solis uz priekšu, lai aizsargātu uh, bērnus, kas jaunāk par 14 gadiem. Ir svarīgi, lai tiktu izveidots saraksts ar to, kam jāatbilst rotaļlietām, pirms tās tiek laistas tirgū, un harmonizēti ir sagatavoti nosacījumi tirgiem, balstoties uz pamatprasībām. Un rotaļlietu atbilstības izvērtēšana ir nodrošināta ar CE simbolu, kas nodrošina augstāku aizsardzību nekā starptautiskie standarti. Mēs ceram, ka mikroshēmas varēs C marķējumu nākotnē aizvietot. Ir svarīgi, ka savienība nepārtraukti veids papildus drošumu pārbaudas, lai pārliecinātos, ka rotaļlietas atbilst jaunākajām prasībām. Un esmu pārsteigta, ka mēs Ziemassvētkos runājam par pētījumu, uh, kurā tiek runāts par neatbilstību migrācijas līmeni dažām vielām rotaļlietās. Neradīsim šeit lūdzu lieku trauksmi. Runāsim par to, ka, runājot par to, ka jāatjauno kontrolas sistēmas, jo tas varētu kā par ļaunu rotaļlietu uzņēmumiem, kas darbojas Eiropā un kas atbilst visiem nepieciešamajiem priekšrakstiem ir jāatgādina, ka tiesību labu uzlabošanai jāiet vienrokā ar šo tiesību aktu piemērošanu. Mūsu darbs šeit parlamentā vienmēr būs ar mēķi uzlabot rotaļlietu kvalitāti. Es ceru, ka 2011. gadā valstis ārpus Eiropas Savienības sāks pieņemt mūsu standartus, lai starptautiskā līmenī uzlabotu savu preču kvalitāti. Paldies! Paldies, Irīgo Jenperes kundzei divas minūtes. Paldies priekšētāji, komisāra kungs. 2009. gadā pieņemtā direktīva bija veiksmīga, jo tā atjaunināja nosacījums attiecībā uz šo rotaļlietu drošumu. Tas ir liels solis uz priekšu un tas ļaus skatīties arī nākotnē, bet ar to vien nepietiek. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, lai nodrošinātos, ka jebkādas tirgo laistās rotaļlietas neapdraudētu bērnu veselību un labklājību. Visas tirgu pieejamās rotaļlietas ir jāpārvalda, lai tās atbilstu attiecīgiem tiesību aktiem. Mums ir pienākums pārskatīt un atjaunināt uzraudzības mehānismus, lai nodrošinātu, ka bīstams rotaļlietas var izņemt no tirgus, tur, kur ir reproduktīvai funkcijai to toksiskas vielas eh, vai kādi aromātiskie veidojumi vai policikliskie aromātiskie ogļu ūdenraži ir nepieciešams izveidot nepieciešamos standartus, skatoties uz to, kā var ne, šie instrumenti tikt nepareizi izmantoti. Un ir jāskatās uz pieņemamo eh, vecumu rotaļlietām. Mums jāpārliecinās, ka mūsu standarti ir balstīti uz zinātniskajām zināšanām, balstīti uz pēdējiem pētījumiem. Un svarīgi mums sadarboties, lai būtu plašāka sadarbība starp dalību valstīm un lielāka sadarbība starp muitas iestādēm, lai mēs varētu izsakot importēto preču un tieši rotaļlietu ceļiem. Protams, Ziemassvētku laikā tiek pirktas ļoti daudz rotaļlietas un jānodrošina garantija, ka tās atbilst visiem drošības standartiem. Raitos kundze lūdzu. Komisijas zinātniskās komitejas rezultāti ir parādījuši, ka rotaļlietās ir ķīmiskās vielas, un tās nav uzticamas, un tāpēc vajadzētu padomāt par sekojošo. Es piekrītu ekspertiem, kas ir norādījuši, ka uh, nav, nav iespējams uh, pierādīt uh, uh kaitīgumu zināmām vielām rotaļlietās, tāpēc, ka nav viens un tas pats izmantot ūdeni un siekals, tātad šķīdinot šīs ķīmiskās vielas. Uh, un es gribētu uzdot jums jautājumu. Vai komisija Uh, paredz uh, veikt uh, testus ar pelēm, lai pārbaudītu bisfenolu izdalīšanos no māneklīšiem un pudelēm. Gribētu uzdot vēl divus jautājumus. Vai komisija piekrīt uh, zinātniskās komitejas uh, nostājai Eh, ka eh, bērni ir pa 50% vairāk pakļaut ķīmisko vielu eh, iedarbībai un ka ir nepieciešams samazināt kadmija iespējamo klātbūtni. Gribu zināt, vai komisija pieturēsies pie šīs zinātniskās komitejas vērtējuma attiecībā uz rotaļlietām. Komisijas Eh, komisijai ir jādod eh, konkrēti laika termiņi šiem eh, pārbaudījumiem pētījumiem, lai mēs skaidri un gai, gaiši zinātu, kāda ir situācija attiecībā uz rotaļlietām. Rapti, Paldies, Rapti, kundze, divas minūtes. Paldies, priekšētāji, klausoties ka komisāra kungs ļoti lē, mierīgi runāja par toksiskām vielām. Man radās iespējas, ka viņš patiesībā ir ķīmītis, nevis komisārs, bet tomēr viņš ir komisārs un ir atbildīgs par šo jautājumu. Un tad pirmā lieta, kas viņam bija mums jāpastāstā ļoti detalizēti, bija par EC marķējumu, kas, kā jau vieno kolēģiem minēja, ir tādu, ko daudz uzskata par rotaļlietu drošumu simbolu. Un patiesībā mēs šo atbildi neseņēmu, jo ir pagājuši divi gadi kopš iepriekšējais komisārs no iepriekšējās komisijas rotaļlietu veikalā Briselē parakstīja līgumu ar rotaļlietu importētājiem. Un tagad Mums nav jauna direktīva visu šo laiku. Mēs esam tik gudri kā iepriekš. Mēs runājam atkal par to pašu jautājumu, par mūsu bērnu rotaļlietu drošumu. Tas ir ļoti nopietns jautājums, jo valda krīze, un krīzes laikā vecāki labprāt pērk rotaļlietas, bet tā kā daudzas nav daudz, viņi bieži vien pērk ir otra lietas, kas ir lētākas un iespējams arī ar zemāku kvalitāti. Un tas rada trīs problēmas. Pirmkārt, cilvēki nevienmēr zina, kāda ir nosacījuma ražojot šos rotaļlietas. Reizēm viņiem nav nepieciešama personāla un nav arī nepieciešamo pārbaušu. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Visi zina, ka mūsu bērni ir pats būtiskākais kas ir mūsu rīcībā, kas var nodrošināt mūsu nākotni. EC marķējums ir kvalitātes simbols, tādēļ lūdzu sniedziet komisāru kungs patiesas atbildes uz šo jautājumu. Citādi mums nebūtu katru gadu pie šī jautājuma jāatgriežas, ja EC marķējums tiešām kaut ko nozīmētu. Paldies! Tiklērs kundze lūdzu. Paldies, komisār! Šis jautājums ir būtisks visām ģimenēm Eiropas Savienībā un vecāku pienākums ir nodrošināt bērnu drošumu, bet viņiem ir jābūt arī zināšanām, ka rotaļlietas, ko viņi iegādājas saviem bērniem, ir drošas, un es esmu paņēmusi dažas līdzi, lai atgādinātu jums, kādas šīs rotaļlietas izskatās. Un parasti šī attieksme ir diezgan nenopietna, un šeit pusdivpasos vakarā mēs runājam par šo svarīgo jautājumu, man tas šķiet visai nenopietni un vēlētu uzjautāt komisijām, kuras rotaļlietu kompānijas ir veiksmīgi apsūdzētas par to, ka tās ir izmantotas CE marķējumu. Un tas rada ietekmi daudzās dalībvalstīs. Ir organizācijas, kas ir mēķi aizsargāt patērētājus, kas pazūd vai tiek apvienots ar citām organizācijām. Un bieži vien cīnoties pret nedrošām rotaļlietām, tiek samazināts budžets un mēs nevaram ievērot attiecīgos standarts, vai komisija un padomu var skatīties, vai šī budžetu mazinājuma pārskāp patērētāja aizsardzību direktīvu un kāds monitorings tiek nodrošināts, lai pārliecinātos, ka dalībvalsts aizsargā bērnus no nedrošām rotaļlietām. Un ar šo mērķi vai komisija gatavos kādus tiesību aktus par Eiropas Savienības tirgus uzraudzību. Daudz cilvēku minēja repeks, bet šis resurs ir ierobežots un vēl darīt vairāk, lai apvainotos ar informāciju un atsauktu bīstams rotājais pēc iespējas ātrāk. Un kāds atbalsts ir, lai dalītos ar paraugu praksi atbildīgo cilvēku starpā, un lai komisija izveidos plašu datu bāzi, pie kuras varēs piekļūt un kurā tiks iekļauti dati par visiem rotājlietām, lai tās varētu tāds pēc iespējas ātrāk izņemt no tirgus. Un es ceru, ka 11. gadā būs papildus centieni cīnīties pret nedošām rotaļlietām Eiropas tirgu. Paldies! Paldies! Ir viens runātājs brīvā mikrofona. Procedūra Šigēdī kungs lūdzu vienu minūti. Paldies! Bērni, protams, ir mūsu nākotne. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai mūsu paši jaunākie bērni varētu spēlēties pilnīgi droši un lai mēs varētu garantēt viņu drošumu. Uzraudzības mehānismi ir tikai viena no veselas virknes pasākumu. Un ir praksē jāizmanto tie visi, ir jāizveido izsmeļošu pārbaužu kopums. Un tas jāpildina ar sankcijām. Mēs daudz runājām par to, ka dažas rotaļlietas ir bīstams veselībai, arī es esmu tēvs. Un pārāk bieži es redzu, ka veikalos ir ļoti daudz maz zemes kvalitātes rotaļlietu, un es domāju, pienācis laika aizliegt šādu rotaļlietu importu. Paldies, Tajāni kungam vārds. Eh, eh, eh, Kelī kungs. Jā, paldies priekšsētāji. Es runāju par to pagājušajā gadā, un tagad atkal ir pagājis vesels gads, Un jāsaka, ka nekas tā neskumdina, kā redzēt, ka bērns tiek ievainots vai iet bojā tādai, ka ir norījis kādu rotaļlietu, bet ir arī slēptāk draudi, tas ir vēzis, un mēs sacinām, ka vēža izplatība jaunu cilvēku vidūs tiek novērot arvien biežāk, un tas bieži saistīts ar ķimikā, ķimikāli iedarbību un tādēļ ir nepieciešams pēc iespējas vairāk samazināt replikāju funkcijai toksisku vielu klātbūtni rotaļlietās. Ir laiks rīkoties un nodrošināt, ka rotaļlietas, ar kurām spēlēs mūsu bērni, viņiem nenāk pa ļaunu. Paldies un komisāru vārds. Paldies, priekšētāji! Pirmkārt, centīšos atbildēt uz jautājumu, kas tika uzdot, un vēlos atgādināt deputātiem, ka to uzņēmēji sāks piemēro sākot ar nākamā gada jūli un pienākumu attiecībā uz ķemikāliem tiks piemērot no 2013. gada. Un jau sākumā es teicu, ka tik tālu tas attieks uz komisiju, tad jauno tiesību aktu piemērošanu uh, no visām interesētām pusēm mums ir prioritāte. Runājot par uzraudzību. Tas nav vienkārši kaut kas, kas palīdz mums sagatavot stingrus tiesību aktus. Šādi tiesību akti nav derīgi, ja tie netiek pareizi piemēroti, un tādēļ esmu pamēr, pārliecināts, ka šeit būtiska loma ir dalībvalstīm. Rotaļlieta, kas tiek tirgota Rotterdamā vai kaut kur Rumānijā, var tikt nopirkta Itālijā vai Helsinkos un pārdāta bez jebkādām robežu kontrolēm. Mums ir jāpārliecinās, ka cilvēki zina, ko viņi iegādājās. Un ja kāds tirgo laiž nedrošas rotaļlietas, tad viņiem tiks piemērots sots un šīs rotaļlietas izņemtas no nu, apgrozības. Tas pats attiecas uz uzņēmumiem, tie, kas ievēro noteikumus, viņiem nevajadzētu spiest uh, cīnīties negodīgā konkurencē ar tādiem uzņēmumiem, kas tos neievēro. Mūsu grūtības ir nodrošināt pietiekamu informāciju patērētējiem un vienlaikus nodrošināt vienādas spēles noteikumus visiem. Un tādēļ nākamgad komisija skatīsies uz iespēju izveidot daudzgadu uh, tirgus uzraudzības programmu, kas ļautu mums skatīties uz rīcībām, kas jāveic ilgtermiņā, kā arī nodrošināt nepieciešamos finanšu resursus, lai būtu pietiekami stingras pārbaudas un konsekvence dalību valstu rīcībām šajā jomā. Un vēlos arī teikt, ka mūsu nolūks ir nākamgad rīkotu pasākumu iespējams uh, Rotterdams ostā, tad direktīvas stāsies spēkā, lai mēs redzētu, ka lielākā Eiropas osta sevi organizēs, lai ievērotu jaunās direktīvas prasības, kas attiec uz EC marķējumu, kas ir kas bija ļoti būtisks elements manā noklausīšanās sesijā un par ko runāju daudz arī iekšējā tirgus komitejā, šī smarķējums nedrošina kvalitāti, tas vienkārši norāda, ka ir ievēroti konkrēti standarti. Nevienmēr tie ir uh, kvalitātes standarti. Šāda CE kvalitātes uh, zīme par to mums būs nākotnē jāpadomā. Un, protams, šī zīme bieži vien tiek vienkārši nokopēta un uzlīmēta produktiem, kas tiek ievest no citiem pasaules reģioniem. Arī šajā jomā mēs turpinām strādāt, mēs turpinām strādāt pie marķējuma, mēs, protams, neesam pret to, un nākotnē tam varētu pievienot arī kvalitātes elements, bet pagaidām tas ir pāragri. Pārskatot direktīvu pie produktu par produktu drošumu, tad varbūt varam skatīt šo jautājumu. Runājot mānekļiem, tās nav rotaļlietas, un man šķiet, ka te jau ir atsaukti no tirgus. Es ceru priekšādātāju, ka atbildēju uz lielāko daļu jautājumu, un paldies jums un paldies deputātiem, kas uzdeva komisijai jautājumus. Paldies! Paldies, kolēģi! Paldies, komisār kungs! debats tiek slēgtas un turpināsim rīt 8.30. Paldies!